jesteśmy w takim składzie, że... Godātās dāmas un kungi, šķiet, ka esam šeit eh, pietiekamā skaitā, lai sāktu mūsu nakts sēdi. Tad sāksim. Ja neviens eh, neiebilst, tad eh, uzskatīsim mūsu šā vakar darba kārtību par pieņemtu. Tā ir ļoti blīva, un eh, vienlaicīgi runājot par šādām tēmām, tā ir gandrīz neizsmeļama. Protams, arī problēmas smagums šobrīd ir tikai pieaudzis, un mums ir 19 valodās nodrošinās tulkojums, izņemot maltiešu, slovāku, īru, igauņu un somu. Šodien esam sapulcējušies eh, ekonu komitejas ārkārtas sēdē un runāsim par ļoti aktuāliem rautājumiem lauksaimniecībā. Vēlētos pateikties eh, komisāram Filam Hoganam un arī pārējiem komisijas deputa, komitejas deputātiem, kuri ir ieradušies mūsu sēdē. Hogana kungs, ļoti liels prieks jūs šovakar uzklausīt. Un eh, runāsim tātad par aktuālāko lauksaimniecības politikā. Ar lielu prieku vēlētos šeit sveikt mūsu sēdē budžeta komitejas prieksēdētāju kurš ir mūsu komitejas eh, aizvietotājs. Tātad šie jautājumi ir ļoti svarīgi, tāpēc vēlētos pateikties, ka esat ieradies. Es um, varbūt eh, nepārspīlēšu ar faktiem. Jūs jau visi ziniet, kāda ir situācija. Pagājuši ceturtdien Parīzē eh, notika gadījums, kas man bija liels pārsteigums. Parīzē es esmu dzirdējis tik ļoti daudzas uh, eh, pārmetums no franču fermeriem, tātad fer, fermeri izgāja manifestācijā, ir tik ļoti liela neapmierinātība ar patreizējo situāciju. Kolēģi, es nerunāšu ilgi, tagad dodu vārdu komisāru kungam un tad katram koordinatoram divas minūtes un pārējiem deputātiem pa minūtē jautājumam. Un, godātie kolēģi, tātad tie, kuri jau ir pieteikšies runāt, tiem došu vārdu komisāru kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti! Man ir gan prieks, gan arī ļoti liels gods šovakar piedalīties jūsu komitejas sēdē un e, vēlētos runāt par to, kas šobrīd notiek Eiropas lauksaimniecības politikā un lauksaimniecības tirgos. Esam diskutējuši par šiem jautājumiem jau daudz reizes iepriekš, un tas tikai vēlreiz uzsver to, cik dziļa un ielgus ir šī krīze. Bet pirms pieskaršos specifiskiem patreizējās krīzes momentiem un pirms varbūt runāšu par to, ko komisija grasās darīt, vairāk vispārējais dabas komentāri. Vispirms mēs saprotam, cik smagas krīze ir skārus tieši lauksaimniekus. Un Bovī kungs, jūs jau pieprasījāt, ko tad komisija ir darījusi, un komisija ir kaut ko darījusi 18 pēdējos mēnešos. Bet, protams, visticamākais, ka krīze lauksaimniecībā saglabāsies vēl kādu laiku. Tāpēc komisijai sadarbībā ar parlamentu ir jādara viss, lai samazinātu slogu, kas šobrīd gulstas uz zemnieku pleciem. Un visbeidzot, mēs eh, vēlamies cīnīties pret tirgus izkropļojumiem eh, tieši piensaimniecības un cūkopības tirgos, kā arī to, kas notiek ar vairākiem augļiem un dārzeņiem dienvidu e, zemēs. Es nedomāju, ka man vajadzētu tagad analizēt tirgu stundām, jūs paši labi zinat, kāda ir situācija. Un tomēr visiem ir skaidrs, ka daudzās lauksaimniecības jomās un ražošanas jomās ir smaga krīze. Vēlētos uzsvērt, ka kā jau ikvienā citā tautsēmniecības nozarē, arī lauksēmniecības skar makroekonomiskie notikumi. Šobrīd, eh, piemēram, naftas cenas ir nokritušās par 70% pēdējā pusotra gada laikā, un tas eh, negatīvi ietekmē dažādas situācijas. Piemēram, Ķīnas tirgus un ekonomiskā izaugsme samazinās. Arī noteiktās sankcijas eh, tirzniecībai ar Krieviju ir ietekmējušas ļoti smagi zināmas eh, dalību valstis. Kopš pagājušā gada sākuma komisija vairākas reizes ir eh, iesaistījusies atbalstot ražotājus, lauksaimniecības produktu ražotājus, un tam ir atvēlēts pēdējā gada laikā viens miljards. Pēdējo divu gadu laikā apmēram 900 miljonu, miljonu eiro ir tikuši ieguldīti dažādās zemnieku samniecībās. Piensaimniecības sektors un cūkopība komisija burtiski tuvākajās nedēļās sagatavos pusmiljārdu eiro atbalsta pakotni. Tikpat lielā apjomā atbalsts tiek izdarīts arī dalību valstīm. Uh, Ne visa šī summa vēl ir izmaksāta, tāpēc ir ļoti svarīgi atcerēties, ka lauksaimniecībai atvēlētā nauda ir. Šobrīd tikai 10 no 28 dalību valstīm ir īstenojušas eh, mērdotācijās atrunātās eh, tēmas. Šobrīd eh, mums ir jāmeklē jaunas iespējas, kā izmantot krīzē paredzētās rezerves Tāpēc e, es domāju, ka nevajadzētu nokārt degunu. Es esmu e, griezies gan pie padomas un šovakar griežos arī pie parlamenta. Ar pri sagatavojiet priekšlikums, kā mēs varam labāk, efektīvāk un ātrāk izmantot lauksaimniecības krīzē paredzēto naudu. Šorīt prezidentūra griezās pie dalību valstīm jautājot, vai tās būtu gatavas uh, piesaistīt krīzes naudu, ja tam būtu nepieciešams papildus Eiropas budžets. Februāra padomē dalību valstis eh, ļoti niansēti runāja par tirgus situāciju, un eh, ministri nāca klajā ar idejām, kad ir nepieciešama jauna pasākuma kopumi. Bet eh, komisija var rīkoties tikai un vienīgi, ja pārējie likumdevēji piekrīt un vienojās Protams, eh, mums ir eh, jāskatās kopīgās lauksaimniecības politikas piedāvātajiem instrumentiem, jāskatās, cik daudz ir naudas, un jebkurš pasākums tam ir jābūt plašam atbalstam. 25. februārī dalību valsts sagatavoja šos priekšlikumus, un eh, pavisam kopā šādu priekšlikumu bija pāri par simts. Un komisija tos visus izvērtēs. Mēs esam gatavi pārskatīt patreiz spēkā esošos pasākumus, piemēram, dažādu soda naudu neiekasēšana un arī iekasēšana, ja tiek eh, konstatēta negodīga tirzniecības prakse, kā arī mēs vēlamies piedāvāt jaunus pasākumus. Piemēram, tādiem ražotājiem, kuri brīvprātīgi samazina savu piena produkciju. Tas eh, attiecās uz dažādiem sektoriem. Mm un ir tādi, kur uzskata, ka pasākumi varētu darboties ilglaicīgi, ir savukārt tādi, kur uzskata, ka tas ir tikai ielāps milzīgam caurumam. Un tomēr visi priekšlikumi ir jāizvērtē. Es eh, ceru, ka īpašā lauksainiecības komiteja nākam pirmdien paredzētajā lauksaimniecības ministru sēdē piedāvās konkrēts risinājums. Jebkurā gadījumā lauksaimniecības eh, nozare Eiropā cieš smagā krīzē. Viena no idejām, kas ir parādījusies, ir izveidot eksporta kredīti instrumentu, atbalstot Eiropā ražotus lauksaimniecības produktus, atbalstot to eksportā. Iespējams, ka tas varbūt specifiski šobrīd netiek piemērots lauksaimniecības ražojumiem, un tomēr varētu. Mēs e, varētu arī izvērtēt, kā finansēt šādu instrumentu. Un e, iespējams, ka tas varētu būt arī Eiropas investīcija bankas lauceņš. Protams, ir jāskatās arī uz citiem krīzes skartiem sektoriem, ne tikai piensaimniecību. Bet um, Protams, ka gan mums, gan arī pašiem ražotājiem ir jābūt pēc iespējas labākai informācijai. Un, eh, lai atgūtu tirgus līdzsvaru, ir jāskatās arī uz eh, tirzniecību. Un burtiski pirms mēneša mēs vēlējāmies izskatīt eh, promociju projektus un šobrīd 11 miljonu eiro tam ir atvēlēti. 40 miljonu eiro ir domāts tieši piensaimniecības un cūkopības sektoru sakārtošanai. Rīt esam gatavi uh, atvēlēt 250 miljonus tā saucamajām skolu augļu un dārzeņu schēmām. Uh, un tuvākajos sešos gados eh, šī summa ir paredzēta vairāk kā miljārda apmērā. Tarabēlas kungs ir strādājis pie atzinumu par šo jomu. Un visbeidzot tā saucamā e, iejaukšanās cena. Es esmu vienmēr iestājies par eh, to, un pie šī viedokļa arī palikšu, ka e, kopīgā lauksaimniecības politika kura tika izmainīta 11. Eh, gadā. Mēs vēlamies īstenot eh, efektīvāku lauksaimniecības politiku konkurētspējīgākas lauksaimniecības atbalstīšanai. Tāpēc eh, kopējās lauksaimniecības politikas izmaiņa, tai ir jāskatās mazliet tālāk nekā tikai krīzes seku sakārtošanai. Protams, piena tirgus šobrīd ir ļoti stipri sašķobījies bet ar dažādiem atbalsta pasākumiem mēs nedrīkstam iz, izjaukt jau tā trauslo līdzsvaru tādās dalību valstīs, kurās e, šis līdzsvars ir. Tām dalību valstīm un ražotājiem, kuriem varbūt nav noiets, e, tas varbūt var kaut kādā veidā izkropļot vēl tālāk šo situāciju, un tāpēc uh, Es nedomāju, ka e, šis instruments, kas ir piedāvāts piena iepirkuma cenām, varētu kaut ko labi sakārtot. Protams, e, ir e, pieprasīti arī īslaicīgi pasākumi, kas sniegt savu labumu un rezultātu īslaicīgā rezultātā. Ir izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir izvērtēt tādus kritērijus kā zemnieku pieejamība finanšu instrumentiem, tirgus caurskatāmība, kā arī um, pārtiks ražošanas ķēdītē dažādu posmu darbība un uh, dažādu kolektīvu un kooperatīvu darbību lauksaimniecībā. Uh, protams, visi šie jautājumi ir izskatīti arī jūsu komitejā. Esam pārliecināts, ka šogad darba grupa un arī noteikti jūs varētu dot savu artavu šo jautājumu izskatīšanā. Un esmu pārliecināts, ka mēs vēl šogad tiksimies. Cits jautājums, kurš zinu jūs interesē, ir piena pakotne, kuras stājās spēkā 12. gadā. Un doma bija, ka tā darbosies līdz 18. gadam, bet tagad ir doma, ka tā būs pārskatē, pārskatīta un iespējams, ka jau šā gada rudenī mēs nāksim klajā ar piena pakotnes pārskatījumu. Iespējams, ka to vajadzētu pagarināt līdz 20. gadam, lai pilnībā izmantot piena pakotnē iekļauto atbalstu piensaimniekiem. Varbūt, ka e, ražotājiem vajadzētu vairāk e, organizēties kooperatīvos. Tas arī varētu būt viens no risinājumiem. Es eh, speciāli nelietoju vārdu progress, mēs vienkārši runājam par atsevišķiem gadījumiem. Un eh, šo sarunu rezultātā ceram līdz eh, tātad runas par šo līgumu, es ceru, ka varbūt tiks pabeigtas līdz Obamas prezidentūras beigām. 16. gadā ja mēs runāsim tikai un vienīgi par tarifiem, diez vai tas būs labs risinājums. Un tā saucamie delikātās, delikātās nozars eh, no tā tikai cietīs. Mums ir nepieciešama tāda stabila pieeja, lai mēs atbalstītu savus lauksaimniekus. Daudz no jums pilnīgi pareizi ir sapratuši un to arī norāda, ka pat ja e, komisija tētip noslēgs ar Amerikas Savienotajām valstīm, šis līgums tomēr ir jāakceptē parlamentam. Eiropas Savienība uh, mēģina noslēgt arī ar Merkuzonu valstīm līdzīgu gadījumu. Un uh, īpaši par uh, tādiem nozīmīgiem lauksaimniecības produktiem kā e, gaļa un arī citi. Es saprotu, ka tas ir ļoti svarīgi Eiropas lauksaimniekiem. Un Merkuzūra valstis e, ar lielu interesi raugās uz šo sadarbības projektu noslēgšanu ar Eiropas Savienību, bet e, es vēlētos, lai arī jūs atbalstītu komisiju centienos sakārtot šo jautājumu. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, situācija Krievijā. Tas, ka mums šobrīd nav pieejams Krievijas tirgus, mēs zinām, kāpēc tas tā ir, bet eh, es vēlos jums šeit garantēt, ka mēs darām visu, lai lietas nostātos savās labajās vietās, un Junkers ar Putinu ir runājis tajā skaitā arī rakstas, rakstiski par to, kā uzlabot tirzniecības attiecības starp Eiropu un Krieviju, bet eh, nekas īpaši nav panākts. Eh, komisija ir nosūtījusi Krievijai vairākas vēstules, oficiālas vēstules ar lūgumu nāk klajā ar oficiālu priekšlikumu. Un eh, Eiropas Savienība dara visu, kas ir tās spēkos, lai normalizētu tirzniecības attiecības ar Krieviju, bet Krievija savukārt no savas puses nedara neko. Es e, domāju, ka um, arī Pasaules tirzniecības organizācijas nosodītais Krievijas īstenotais um, sanitārais bloks pagājušā gada aprīlī bija neadekvāts. Godātie deputāti! Mēs cerējām, ka lauksaimniecība attieksies ātrāk, un tomēr šis progress nav tik ātrs, kā mēs to vēlējāmies. Mums ir jāizmanto visi instrumenti, un to es arī darīšu sadarbībā ar mūsu līdzlēmējiem, un esmu gatavs šovakar konstruktīvai ideju apmaiņai ar jums, runājot par to, ko mēs varētu darīt. Protams, komisija pēdējos 18 mēnešus ir piedzīvojusi ļoti smagu situāciju lauksaimniecībā, bet mēs izmantosim mums pieejamos instrumentus, kuru, būšu atklāts, ir pietiekami maz. Jo Eiropai jau ir arī citi izaicinājumi, un tādi ir arī katrai atsevišķai dalību valstī. Tāpēc es vēlētos, lai jūs šovakar nākt klajā ar konkrētiem risinājumiem, ko darīt Ar lielu interesi uzklausīšu jūsu idejas un jau iepriekš izskanētajās idejās domāju ievērt arī jūsu domu. Dziękuję panie komisarzu. Proszę państwa, tak. Mamy ośmiu. Dāmas un kungi, priekšstādātājs. Šeit ir astoņi koordinatori, katram divas minūtes, tad vēl 29 ir pieteikušies citi runātāji, tātad kopā 45 minūtes eh, jautājumiem jāatstāj vismaz 10 minūtes pašam komisāram atbildēji, tāpēc lūdzu esiet tik laipni un izrunājieties, eh, runājiet īsi, jo vismaz 15 minūtes jāatstāj komisāram atbildēt. Veskungs, divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji, paldies, komisāra kungs, ka esat šeit, godātie kolāģi. Nu, grūti divās minūtēs iekļaut visu problemātikas, tāpēc ierobežošos tikai ar dažām lietām. Es piekrītu jūsu sacītājiem, komisāra kungs, par krīzi. Piensaimniecības jomā, tas ir mans personīgais viedoklis, šī, šī brīža intervences cenas sistēma ir izgāzusies, jo nespēja tirgu pietiekami labi reaģēt. Esmu pār intervences cenas e, atcelšanu kā sistēmu lai cilvēki, lai var e, lemt, pie kādas cenas var izņemt pienu no tirgus. To varēs labāk e, tad reaģēt nekā ar pašreizējo ja maksāja 29 centus par litru, tas ir eh, daudz virs intervences cenas vēl. Es arī ierosinātu, ka uh, ir uh, nepieciešams arī sviesta cena, ka pirms dažiem gadiem uh, 4 eiro bija cena. Uh, Un tas nodara zaud, eh, šī brīža situācija eh, kaitē saldējumu rūpniecībai. Šeit ar ļoti nelieliem, ehm, ļoti nelieliem pasākumiem būtu iespējams uzlabot situāciju šai nozarē. Un tad jautājums ir tāds, vai varētu piesaistīt līdzekļus no Junkera ehm, ehm, plāna, lai veiktu privātos krājumus. Un tad eh, pri, privātās eh, pienotavas vai biedrība pie, kooperatīva pienotavas varētu izmantot. Tad. Kas, es uzskatu, ka ir nepieciešams eh, solidāri rīkoties arī lauksaimniecībā. Mums nepieciešams eksporta risku apdrošināšana Tāpat ir nepieciešams vest sarunas ar ASV par tarifiem. Ehm, mums būtu daudz labāka situācija, ja ASV neiekasē tik augsts tarifs. Un Krievijas gadījumā mums ir ātri jārīkojas. Mēs neboikotējam Krievu preces, bet eh, viņi mūs boikotē. Šeit ir sarunās jārisina. Es rakstīju vēstuli pagājušā nedēļā lauksaimniecības ministram Vācijā. Kā tad, lai mēs eh, vedam sarunas, ja tur cilvēki no viņa puses ir iekļaut melnajā sarakstā? Nu, vairāk es nepaspēju šajā laikā. Pan, pan posūd de Castro, dla... De Castro kungs jūsu rīcībā ir nedaudz laika. Paldies, priekšsēdētā. Es esmu priecīgs, komisāra kungs, ka esat mūsu viesi šovakar, un jūs atzināt, ka mēs esam nonākuši krīzes situācijā, tā ir apjomīga krīze. Pirms kāda brīža komisārs jau par to runāja, un jau toreiz mēs paudām mūsu bažas par šo ārkārtīgi dramatisko situāciju dažos tirgos. Dažos gadījumos stāvoklis ir e, vēl nebija, ir tik slikts, kā nekad nav bijis, tāpēc augstu vērtēju, ka jūs atzīstat šo ārkārtīgi grūto situāciju. Un es domāju, ir laiks paskatīties uz to noteikumu struktūru, kas mums ir. Un mums ir jāatbild uz tirgu nestabilitātu un tām problēmām, ar kurām saskaramies. Te ir runa par risku pārvaldīšanu. Nav jau viegli rast atbildi kādu citu nekā tā reforma, kura, kā cerams, piedzīvosim, pievēršoties vidustermiņa pārskatīšanai. Ir jau citi instrumenti, kā KLP, taču tie mums nepalīdz eh, mums pārvaldīt šo krīzes situāciju, kad redzam, ka krīzes, eh, ka cenas krīt un ražotāji vienkārši nevar eh, tur, turēties virs ūdens šādos tirgus apstākļos Mēs runājam par KLP reformu un komisiju un uh, padomu nepieņēma mūsu ierosinājums, kad uh, Dantēnkungs un cits strādāja pie riska pārvaldības instrumentiem, kas būtu varējuši būt mūsu rīcībā. To mērķis bija mums būt stiprākiem uh, cenu nestabilitātes gadījumā, bet, nu, jāatrod risinājums tādā situācijā, kādā esam nonākuši šodien. Un atbild būs ne tikai ar lielāku pieprasījumu, neviens nevēlas atgriezties pie tā, kā rīkojamies piennozarē agrāk. Taču ir jāpalielina, tie, taču piena apjomas ražošanas palielināšana nav vienāda visās dalībvalstīs, taču uh, Eh, cenu krišana arī nav risinājums. Dažās valstīs cenas nav kritušās. Mums jāskatās, ko mēs šajā ķēdī varam darīt. Tā skar visus. Mūsu kolēģis Martīnes kungs ir daudz ko darījis, un mēs ceram, ka redzēsim konkrētas institīvas no komisijas pušē jautājumā. Un es domāju, šis ir pienācis īstais brīdis, kad mums ir jāpārņem situācija, mūsu kontrolē jānāk klajā ar reāliem priekšlikumiem. Paldies! Nikolson kungs, lūdzu. Paldies priekšstādātē. Sveic jūs, komisār kungs. Es redzu, ka jūs esat saņēmuši komentārus no dalību valstīm par priekšlikumiem, kurus skatīsiet nākošanai. Vai jums e, sniedz gandarījumu šīs e, dalībvalsts atbildes, vai tur kaut ko jaunu atrodat, kādu domu graudu, ko mēs pārējie šeit nesam redzējuši? manā skatījumā ir ļoti svarīga šī privātā uzglabāšana. Šķiet, ka līdz aprīlim būsim jau sasnieguši lielāku apjomu vai ir paredzēts kaut ko tur darīt. Ja būs šī tender sistēma, tad eh, vienkārši eh, vinētāji būs tie, kas piedāvā mazākas cenas. Man jāsaka, es jums nepiekrītu, jūs, kad jūs runājat par intervenciju, jo, bet, nu, <laughs> tā šim strīdam starp mani un jums jau ir uz senvēsturi. Varbūt varētu palielināt uh, uh, cenas uh, uh, ieguvumu. Mēslojuma cenas ir pieaugušas. Un tika sacīts, ka dzels ir mēslojuma galvenais komponents un līdz ar to ražojuma apjomu būtu jāpieaug. Bet tagad izskatās, ka tikai nedaudz to ir lietojuši, un patiesībā šī mēslojuma cena taču ir atkarīga no pieprasījuma piedāvājuma. Es domāju, mums ir jāskatās uz tarifiem un importu kā iespējamu palīdzību šai jomā. Jāsaka, esmu ļoti dusmīgs, mēs mēģinājām parlamentā panākt debates bet priekšstādātāja konferences pieņēma lēmumu eh, šīs diskusijas noturēt ceturtdien pulksten trijos, kad jūs šeit nebūsiet, un visticamāk ir vairākums no mums jau būs devušies prom, bet uh, eh, lauksamnieki nonākuši ārkārtīgi smagā situācija, un es tiešām esmu vīlies, jo kaut kas šai sakarā jādara, jo tā ir milzīga problēma. Manā rajonā ir banka, kas ir izsūtījusi vēstules lauksaimniekiem, kas ir nokār, nonākuši ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Un izskatās, komisāra kungs, ka mēs esam nonākuši visļaunākajā situācijā. Un daži uh, lauksaimnieki nav vienkārši tādi, kas uh, sūdzas ne par ko, bet te ir skartas veselas ģimenes, kuriem draudz zaudēt visu, kas viņiem piedara. Priekšstādātājs runā pēc mikrofona. Nākošais runātājs. Jā, paldies priekšstādātāji. Es sveicināts komisāra kungs. Of... Dažas dalībvalsts aicina subsidēt ražošanas samazināšanas un pat pieprasot e, krīzes rezerves, ir liels solis pagātnē, atpakaļ, un tā neat, tas neatrisinās problēmu. Tāpēc augsts vērtēju, ka komisija turpina savu tirgus uh, racionāls pieeju, balstītu pieeju, un uh, viens miljards eiro kopš 2005. gadā jau ir mobilizēts komisijā. Mums ir jāpadara mūsu lauksaimniecības nozara konkrēti spējīga, spējīgāka globāla tirgu, un to var panākt vairākos veidus. Pirmkārt, varbūt tas pat ir svarīgāk, labāk regulēm, piemēram, vienkāršināt KLP. Tad arī jāskatās uz citiem tiesību aktiem, kam ir jābūt mētiecīgākiem jāparedz iespēja darboties uzņēmējiem, konkurētspējīgāk, labāk regulējumu, kas ļauj samazināt izdevumus, piemēram, attiecībā uz mēsliem izmantojot dzīvnieku izcelsmes mēsliem. Un jāskatās, lai uh, Eiropas prasības un nacionālās prasības būtu iegums tirgiem. Tā ir valsts jāskatās ar saviem pašiem tiesību aktiem, arī tur jāuzlabo regulējums dalībvalsts nenonāk, eh, nenāk uz Brisele ar konstruktīviem plāniem, bet tikai piepsat vairāk naudas. Otrakārt, ir jāroda jauni tirgi, jānoslēdz tirzniecības nolīgums pēc iespējas ātrāk. Treškārt, mums ir jāstiprina lauksaimnieku pozīcija piegādes ķēdē. Šī apsvēruma daļa man tiešām ļoti interesē. Lauksaimniecības tirgu īpašās darba grupas eh, secinājumos Un vēl man arī interesē Eiropas investīcija bankas loma. Tālāk, es domāju, ļoti svarīgi organizēt eh, ražotājus kopīgās eh, organizācijās. Būtu labi, lai ražotāji tiešāk varētu pārdot savus produktus patērētājiem. Dargie kolēģi, lauksemnieki ir uzņēmēji un inovatori. Mums ir jāsniedz viņiem iespēju un instrumenti kļūt konkurētspējīgākiem. Paldies! Pani poseł Sandra, dziękuję. Sandra, kundze, lūdzu. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšstādātāji. Vēlos jūs visus <laughs> sveikt reālajā pasaulē, jo mēs jau teicām, ka cilvēki. Francija ir teikuši, ka situācija ir tik uh, briesmīga, ka nekad vēl tik daudz lauksaimnieku nav sūdzējušies par to. Un mēs arī bieži šeit šajā sanāksmēs tāpat uzstājāmies. Hogan kungs, komisāri, esat sveicināti īstenē pasaulē, jo jūs arī atzināt, ka mēs esam nonākuši krīzes situācija, turklāt smagā situācija. Pirms īsa laika šie cilvēki nemaz nesaprata, cik ļauna šī krīzes bija. Tomēr esmu pārsteigta par to, ka komisārs Hogans un citi cilvēki jau ir šovakar izteikušies. Pilnīgi un nemaz nav minējuši to faktu, ka viena no sēkām vai iespējams pat cēloņiem, kāpēc esam nonākuši tajā situācijā, kur esam, ir saistīti tieši ar kopējo lauksaimniecības politiku un jaunāko tās reformu. Protams, mēs redzam, ka tiek piedāvāti paši vēži, vecā kulīt, vecie vēži jaunā kulītē. Šie ir tie risinājumi, kas patiesībā problēmas nerisina. Tāpēc man rodas jautājums, kādi cilvēki būs gatavi atzīt pieļautās kļūdas iepriekšējā KLP reformā. Mums ir KLP, kas nedarbojas, un kad būsiet gatavi izskatīt citus risinājumus, kas tiek piedāvāti varbūt citas institūcijas to varētu darīt un dalībvalsts institūcijas, varbūt arī deputāti šeit to varētu pieņemt. Ir taču arī citi iespējami risinājumi, lai regulētu ražošanu un tirgus, jo ja mēs turpināsim iet pa to pašu ceļu, pa kurējiem tagad mēs vienkārši liek šķiedīsimies ar, ar līdzekļiem un mēs liksim vilties, vilties lauksaimniekiem un piedāvāsim tikai viltus risinājumus. Mēs slēpjam to, ka simtiem tūkstošu lauksaimnieku Eiropas Savienībā vienkārši pārtauc savu darbību. Paldies, saka priekšstādātājs. Atgādināšu mūsu nesenās debates par piena tirgu. Heslinkungs. Paldies, ka komisāra kungs. Um, mums ir krīze, pirms pāris nedēļām gan jūs teicāt, ka ir tikai uh, cenu svārstības un uh, tirgus kropļojumi, bet es uzskatu, ka mums ir lielākā krīze, kāda pēdējos desmitgadēs ir bijusi, un tas vēl nav beidzies. Tas viss vēl ies tālāk. Nu, piedodiet, no jums es nedzirdēju nekāds konkrēts priekšlikums. Jūs teicāt, mēs varētu padomāt atkal atbalstīt eksporta kredītus. Es teiktu, ka jūs virzaties uz pagājušā uh, simtgada 70. gadiem. Tad mums bija piena un sviesta kalni, eksporta kredīti atmaksāti, un tad pēkšņi nāca apgaismība, ka jārunā par vairumu, par uh, apjomu, ka nevar ražot bezgalīgi, ir arī kaut kas jāpārdod. Šeit nav pieprasījuma krīze, bet uh, pārlieku liela piedāvājuma krīze. Uh, Kāpēc jūs nerunājat par Francijas priekšlikumiem padomē, ka sākumā varētu mēģināt e, brīvprātīgi mazināt piedāvājumu piena tirgu pienotavām, jo mēs jau nevaram izmest e, pasaules tirgu milzīgus pienu apjomus. Iespējams, ka lētāks risinājums būtu brīvprātīgi no kādām jaudām atteikties. Un eh, mums ir jāstiprina priekšlikumi Eiropas patērētājiem ar kvalitāti. Un neviens jau nepirks produktus tikai tāpēc, ka tur ir eh, virsū ražots Eiropā. Jābūt kvalitātei. Un tas, eh, kas notiek ar Krievijas embargo, tas ir pamatā daudzām problēmām. Krievija ir ceļā uz to, lai simtprocentīgi sev ar cūgaļu nodrošinātu, viņi negaidīs uz mums. Un stāstīt eh, lauksaimniekiem, ka tad, kad beigsies embargo, viss būs atkal kārtībā, nav godīgi, jo tā nav taisnība. Ir steidzami jākoriģē politikas kurs. Paldies. Komisār kungs, uh, Francijas, jo īpaši Francijas lauksaimnieks cieši tieši jūs dēļ, komisār kungs. Mēs jau to esam piedzīvojuši, un tagad mēs to redzam. Eiropas komisija, kur jūs pārstāvat, ir sākus e, izmetējumu par uh, Francijas uzņēmumu, kur vienīgais uh, noziegums ir tas, ka viņi uh, atbalstīja cūku kopības nozari. Uh, kuru jūsu, jūsu komisija ir novetusi ārkārtas situāciju. Viņa vienīgais noziegums ir patriotisms. Lieciet, eh, pielieciet punktu šai izmeklēšanas procedūrai, beidziet kaitēt Francijas lauksaimniekiem. Turklāt eh, jūras profesionāls ir apšaubāms. Nacionālo produktu aizsardzība tagad eh, tiek pakļauta darba devēju, darba vietu izveides principam un eh, arī arotbiedrība pārstāvis secina, ka situācija briesmīga. Un uh, arī sociālās saites lauka afidos mazinās. Galvenais te ir rentabilitāte un produktivitāte, un tieši tāpat jūs paliekat pie sava, atbalstīt transatlantisko nolīgumu, kas skaitēs Francijas ražotājiem. Pat amerikāņi paši atzīst, ka lauksaimnieki tiek nospiest uz ceļiem. To var uzskatīt vai nu par kompetences trūkumu, vai vienkārši par uh, lauksaimnieku nozars nodo nodošanu. Pirms pāris nedēļām būs teicāt, ka Francijas lauksaimniekiem nav pamats sūkstīties bet jūs, Hogan kungs, esat maldies. Vai jūs tagad esat gatavs ieklausīties Francijas lauksaimniekos, atteikties no uh, tirzniecības dogmas un beidzot rīkoties labvēlīgi? Paldies! Paldies! Turpin priekšstādātais. Tagad uzklausīsim citus. Deputāts Santos kungs, viena minūte. Paldies, priekšstādātāji! Komisāra kungs. Grieķis. Paldies, ka bijat gatavs mm, atnākt uz šo viedokļu apmaiņu. Kopš šī sasaukuma situācija lauksaimniecības nozarē ir pasliktinājusies, gandrīz ir izputējuši piena ražotāji. Viņi pārdod pienu pat zem iz, iz, pašizmaksas. Un viņiem tagad ir jādažādo piedāvājums, lai izlīdzinātu cenas vietas situācija ārkārtīga un tiek vienkārši izjaukt šis eh, lauksaimniecības nozars pamats eh, pienam, eh, sviestam, sieram. Šiem produktiem mums jārod risinājums, lai tos varētu turpināt ražot. Nav vainīgi lauksaimnieki. Jāskatās, kādi pasākumi tika īstenoti. Uh, Eh, kas tika pieprasīti, jāskatās gan ražošanas, gan arī izplatīšanas cenas. Komisāra kungs, kādas pasākums es paredzēju īstenot, lai tieši palīdzētu pienražotājiem? Paldies! Milības kundze, paldies eh, par jūsu izklāstu, komisāra kungs. Es gan būtu vēlējusies detalizētāk kaut ko dzirdēt par likviditāti Mēs neizmantojam varbūt visu pieejamo apjomu, bet de minimis e, noteikumi ir jāievēro, savādāk nav jēgas no tā. Es labprāt dzirdētu no jums, e, ko jūs domājat par um, attiecībā uz piena e, piensaimniecības tirgus aizsardzību saistībā ar ASV piena atbalsta programmām. Nākamais jautājums Vai jūs tiešām e, apkarosiet negodīgās komercprakses saistībā ar mazumtirdzniecību, pārtiks mazumtirdzniecību. Tālāk, e, vai prasīsiet e, sviesta tauku izmantošanu, kā Alberts Des ierosināja, Un ja tu viss turpināsies kā līdz šim, tad Vācijā ne tikai lauksaimnieki cietīs, bet arī pienotavas. Vēlos te pastāstīt par īstenajām problēmām lauksaimniekiem no mana apvidus. Te nav runa tikai par cenu spekulāciju. Uh, spekulā, par spekulāciju cenām. Paskatieties, kā dzīvo sievietes un vīrieši, kas ik dienas e, divkārši cieši savā saimniecībās, tāpēc, ka viņi nospiest uz ceļiem un otrkārt, tāpēc, ka viņu e, iespēja nopelnīt, strādāt savā nozīmē, nozarē, samazina nestabilitāte zemziņa. Arotbiedrībām, kam nav nekā ko zaudēt. Pat viņiem dusmās bija jānāk pie manis un jā, jāpalaiž divas sūkas. Ko darīt? Jūs tiešām domājat, ka viņus vada tikai ideoloģija? Man kā Eiropas Savienības deputātam nelabi kļūs redzot, ka Eiropa novēršas no tā, kas ir bijis, kas ir bijis tas spēks, zeme, lauksemnieciska darbība. Komisāra kungs ir pienecis, pienācis laika regulēt tirgu Eiropas Savienībā. Lauksemniecības nozarē. Paldies. Nākošais runātājs, lūdzu. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kelīkums, paldies priekšsēdētē. Paldies komisāram par viņa spēcīgo skaidro vēstījumu. Iespējams, ka tas neatbildu vis, eh, tam, ko cilvēki šeit gribētu dzirdēt. Mans jautājums ir vienkārši. Tā kā lauksemnieki eh, strādā, lai pārdod savu ražojumu un arvien pieaug nepieciešamību pārdot eh, tālāk ārvalstīs, kādi ir komisijas centieni, lai rastu jauns tirgus ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Trešajās valstīs. Liels paldies! Kostiņers kungs. Paldies, komisāra kungs, ka ieradāties šeit uh, tikties ar mums. Attiecībā uz eksporta kredītiem, ko jūs pieminējāt, es gribu brīdināt, vairākas valstis jau ir piedzīvojuši to, ka cilvēki dodas prom no kara zonām, bet arī tādēļ, ka cieši badu laiks, kad mēs pārpludinājam trešās valstis ar lētiem Eiropas eh, produktiem, eh, ir pagājis. Mēs paši sev neko labu ar to neiegūstam. Um, Tirzniecības ķēdes ļaunprātīgi izmanto savu varu. Austrijā trim ķēd, eh, šādām ķēdēm ir 80% tirgus, un konkurence vienkārši nepastāv. Protams, ka viņi izmanto visas iespējas, ko tirgus uh, Eh, piedāvā, lai šo spirāli turpinātu vēl vairāk spiest uz leju. Ir pienācis pēdējais laiks radīt eh, taisnīgus apstākļus un aizstāvēt lauksaimnieks. Un vēl viens jautājums par Krieviju. Jūs to pats arī pieminējāt. Cik liels, jūsuprāt, ir tā iespējas, ka tiktu atvērti atkal tirgi? Kā jūs domājat? Cik ilgi vēl turpināsies e, līdzinājā situācija? Dziękuję bardzo, pani. Paldies, Kalinowski kungs, lūdzu. Paldies, komisār kungs, vēlos izmantot šo iespēju norādīt uz problēmu, kas ir veselības un pārtiks nekaidīguma komisāra pārziņā. Taču tas attiec uz e, lielu daļu kartupeļu ražotāju polijā. Pirms 15 gadiem Mēs bijām trešā kartupeļu ražotāja lielvalsts globālā līmenī, taču kopš sarunas sākuma mēs saskārāmies ar uh, kartupeļu puves sērgu un mēs saņēmām iespēju tiesības īstenot uh, testus uh, la laboratorijā un tad eksportēt kartupeļus uzpēršanās ir. Taču tas nozīmē, ka šī bakterioza mums izmaksā ļoti daudz, ražošana ir pieckārt mazāk nekā tā savulaik bija, un ražotājiem vienalga ir jāizsano šī dārgā eh, laboratorija eh, testēšana. Tā ir diskriminācija, mums jāpieliek tam punkts. Jēgar kungs. Jā, vielen dank. Herr Präsident, vielen dank. Paldies diskutējot par šīm problēmām, es vēlos uzdot pāris papildinošus jautājumus tiem, kurus jau dzirdējāt. Pirmais ir šāds, komisāra kungs. E, nacionālajie palīgi pasākumi, vai tie ir atļauti? Piemērs. Ja dalībvalsts vēlas samazināt e, ražošanu piemēram, trīs gadu laikā atteikties no kaut kādām eh, jaudām, vai dalību valsts var eh, sniegt šādu palīdzību vai nē. Par ekspo, eksporta kredītiem. Es varētu arī atbalstīt šādu ideju, ja jau eksporti iet, eh, mēs varētu arī kādas garantijas izsniegt. Kāpēc mēs nevarētu par salīdzinošu li lielu naudu veikt iepirkumus ierobežotam daudzumam preču un par negodīgu komercpraksi. Dempings ir jāapkaro, e, jo tas bojā tīri. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es nezinu, komisār kungs, vai lauksēmnieki mūsos šovakar klausās, taču klausoties jūsos, man rodas iespējas, ka jūs gan viņus nedzirdat. Pagājušajā nedēļā jūs uh, uh, runājāties dar, dažas stundas ar lauksēmnieku, bet es tur biju vairākas dienas. Un pēc tā, ko jūs man stāstījāt, Tas galīgi neatbilst tam, ko es dzirdēju um, šajā trīdienu sanāksmē ar uh, profesionāļiem lakšanniecības jomā. Un 14. martā padomē arī jūsu atbildība bija milzīga. Jūs pats uh, negaidījāt padomas vairākumu, lai uh, Eh, īstenot to, ko gribētu īstenot. Jums ir jālīto 221. un 222. pants, jums ir jāizmanto šie līdzekļi, lai steidzamā kārtā atbildētu uz to krīzes situāciju, ar kur šodien mēs visi kolektīvi saskaramies. Paldies! Gracias, presidente. Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Man bija prieks dzirdēt jūsu uzrunu šovakar. Jūs sacījāt, ka jūs piekrītat, ka lauksaimniecībā ir krīze un ir svarīgi to atzīt, jo atzīstot to, ka ir krīze, var arī atrast labākus instrumentus, lai apkarot šo situāciju. Bet, komisār kungs, mums ir nepieciešams pārskatīt eh, augļu un dārziņu tirgu esošie instrumenti. Un es runāju par tām izmaiņām, tiem grozījumiem. 25, eh, 43, no 2011 es par to runāju tur ir nepieciešams pārskatīt šīs eh, lietas. Šobrīd eh, eh, šīs 543. regulas grozījumi šobrīd pārskatot to nav pareizi. Jā, ir grūti veikt atbilstošu grozījumus pārtiks ķēžu jautājumos, un tur ir arī cenu svārstīguma jautājums, kas ir jārisina. Jāskatās, kā tad ir pārtikas e, ķēdes situāciju. Man vēl ir jautājums. Tā kā Nikolson kungs sacīja, es nedomāju, ka mums ir nepieciešama diskusija par cūgaļu sektoru trijos ceturtdienā. E, komisijai kaut kas ir jādara. Jo tiešām ir ievēra. Tarabēls kungs. Monsieur le commissaire. Komisārkungs, jūs lūdzāt, lai jums pastāst labus par labiem pasākumiem. Bet vienīgais, ko no jums dzirdēju, ir jauna kredīta veidošana eksportā. Manā skatījumā tā ir slikta ideja. Vienkārši apsvērumu dēļ, ka pagātnē ar šādu politiku mēs neļāvām mazajiem Āfrikas ražotājiem attīstīties un radījām nepietiekamu pārtika daudzumu un līdz ar to viņi nevarēja konkurēt ar mūsu produktiem, nu tā vispār nav jēgas. Labie pasākumi, kā tad tie būtu? Mēs no vienas puses atsakāmies no regulēšana, me, metāhanismu no piena kvotām, un mēs arī pavēram savu tirgu transatlantiskam tirgumam. Un lauksaimniecība Eiropas komisija neuzskata par būtisku aktivitāti, jo nu, jau notiek uh, eh, pēdējā sarunas pie TTIP, un tas ir uzskatāms par tādu Uh, mainām, mainīgo. Bet nav strateģijas 20, 30 gadiem, lai ļautu lauksaimniecībai uh, attīstīties tā kā agrāk, kur ir ģimenes saimniecības. Paveikums, lūdzu. Monsieur le commissaire. Komisār kungs, es vēlējos jums runāt par daudzām lietām, par regulēšanu, es varētu jums runāt par cenām Taču tas, par ko reāli vēlos runāt, ir šie 600 lauksaimnieki, kas šogad Francijā ir izdarījuši pašnāvību. 600 lauksaimnieki ir izdarījuši pašnāvību. Gan rīz tikpat uh, ir šo pašnāvību supuru, cik deputātu šeit parlamentā. Man arī dzīvo vairs tikai 40 sekundes, un es vēlos, ka mēs ar klusumbrīdi pieminētu šo 600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 Paldies. Brannen kungs, komisāra kungs, kā mēs visi to apzināmies un kāpēc mēs vispār esam šeit, mēs saskaramies ar nopietnām problēmām lauksaimniecībā. Jūs meklējat risinājumus, es meklēju risinājumus, komiteja, tad es eh, biju iepirkties un nopirkt dažu risinājumus. Man ir tēja no Indijas, banāni no Karību jūras reģiona, šokolāde, uh, ar eh, kakao no Ganas un kafiju no Kenijas. Un kas viņiem viss ir kopīgs, ir tai, eh, fair trade zīmols un, un tā ir garantija, ka lauksaimnieks ir saņēmis taisnīgu cenu. Nopirku poļu desu, ābols no Itālijas, sieru no Anglijas un pienu no Francijas un nekādu garantiju, nekādu garantiju, ka šiem lauksainiekiem ir bijusi taisnīga cena. Īstenībā tad šīs cenas varētu būt zemāks nekā ražošanas pašizmaksas, un tad jautājums visiem un komisijai, tā skaitā pašiem lauksainiekiem, kā tas var būt, ka pirms 15, 20 gadiem dažas NVO spēja izstrādāt fair trade zīmolu ar gandrīz nekādu uh, publisko atbalstu. Un šodien ir šāda garantija, ka lauksaimnieks uh, jaunatīstības pasaulē saņem taisnīgu samaksu. Mēs ar visām savām spējām un ietekmi un naudu, naudu nevaram Eiropas lauksaimniekiem taisnīgu cenu samaksāt. Un tur ir atbildi. Mums ir nepieciešama fair trade zīmola izmantošana Eiropas lauksaimniekiem. tak pan nas zaskoczył, że zapomniałem. Jā, tas bija pārsteigums. Es pilnīgi aizmirsu skatīties līdz laikam. Tāds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsarētāji, paldies, komisāra kungs, prieks jūs redzēt atkal, paldies, ka esat šeit. Divi jautājumi. Vai komisija nāks klajā ar priekšlikumu pagaidu palielinājumam krājuma izveidošanai vaipienu pulverim? ja nebūs iepirkuma process, tad ko komisija darīs, lai novērstu eh, piena cenu tālāk krišanu? Daudzum dalībvalstīm ir apzināta stratēģija palielināt piena ražošanas apjomu, bet Ziemeļīrijā daži lauksanieki palielina apjomus nevis tāpēc, ka tirgus uzlabojas, bet lai tiktu galā ar skaidrs naudas plūsmu, jo viņiem bail, ka pēc investīciju veikšanas Viņi var ilgtermiņā ciest zaudējumus un būs maz iespēju nodrošināt ilgspējīgu, stabilu nākotni un e, tik galā ar parādiem. Vai jūs e, redzat kādas iespējas pārstruktūrēt parādus, lai varētu izturēt šo krīzi un e, nākotnē nodrošināt stabilitāti? Rubēro kundze. Paldies, priekšsēdētāji Par perifērijām. Eh, Portugāla, piemēram, manā reģionā Azoru salās eh, cenas krītas eh, arvien vairāk. Kaldielski mamy problem, tak? Okej, okay, zaczynamy. Tagad atjaunos tulkojums, lūdzu, sacīt vēlreiz. Komisāra kungs, es runāju par spiedienu uz cenām attālās reģionos, manā valstī Portugālē, Azoru salas, spiediens joprojām turpinās. Ja tas netiks atrisināts Eiropas līmenī, tad e, risinājumu nebūs vispār. Šobrīd tas, kurš ražo, tiek sodīts bet uh, citi saņem vēl konkurences priekšrocības. Komisāra kungs. Ir jābūt eh, neatkarībai lielākai no importa produktiem, jābūt lielākai disciplīnai piena tirgū, Eiropas mehānisms eh, lauksaimnieku atbalstam, kas brīvprātīgi samazina ražošanu, jo tikai ar uh, krājumu veidošanu vai citiem eh, strateģiskiem risinājumiem mēs varam atrasināt šo situāciju. Un eh, tad ir iespējams arī aizturēt vai iesaldēt eh, cenas kādā noteiktā līmenī, bet ir jāņem vērā arī to, ka cenas ir daudz zemāk šobrīd nekā tas būtu normāls. Šeit ir nepieciešams atjaunot konkurētas spēju sektorā. Kāpēc? Petirs kundze. Na dolasku željela bih ga upoznat sa situacijom u mljekarskom sektoru. Jā, paldies. Vēlos atzinīgi, e, atzinīgi izteikt e, komisāru kungam un vēlos informēt e, par piensaimniecības nozaru Horvātijā. Vairāk kā 2000 piensaimnieki pārstājuši ražot pēdējos divos gados. Nozare samazinājās piena cena par vēl 3 centiem. Līdz ar to šobrīd eh, cena par litru ir 20 eiro centi par litru. Un eh, samaksāts par nodoto pienu tiek ar lieliem kavējumiem ir problēmas piekļūt ārvalstu tirgiem, saskaramies ar dempinga cenām un eh, ciešam zaudējums no Krievijas embargo. Eiropā piena ražošanas apjomi ir pieauguši, bet eh, Horvātijā pēdējo divu gadu laikā ražošanas apjomi kritušies par 5%, bet arī tas saražotais piens eh, nav. Eh, to nav iespējams realizēt, jo cena ir nekonkurētspējīga. Mans jautājums jums ir tāds, kādus nacionālos pasākumus Horvātija var īstenot, un vai jūs atbalstīsiet mūsu prasību eh, Eiropas līmenī regulēt šo situāciju saistībā ar negodīgu tirzniecības praksi. Nākamais runātājs. Paldies. E, Eiropā mums ir uh, Eh, savādāk jārīkojas attiecībā uz eh, tirgu uz realizētajiem apjomiem, jo savādāk eh, cēnu svārstīgums vienkārši sagraus lauksaimnieks. Panākt sarunās ar lielajām ķēdēm taisnīgumu ir praktiski neiespējams. Krievijas embargo, protams, ir smagi skāris lauksaimnieku situāciju. Un mēs visi zinām, ka ja lauksainiecībā piedāvājums ir kaut vai dažus procentus par lielu, cenas krītas par daudziem procentiem. Tas, ko mēs iemaksājam kasēs, nav nekas, eh, salīdzinot ar miljārdiem, ko mēs zaudējam zemo cenu dēļ. Komisija ir nopietni jāpārdomā par atbalstu tiem lauksainiekiem, kas ir bankrotu priekšā ir nepieciešams veikt jaunas investīcijas, papildu investīcijas, bet ir draudi, ka bankrotēs eh, daudz lielo saimniecību, kur ir daudz investīciju bijuši. Mums ir kaut kā jāaizsargā šie lauksaimnieki. Mums ir jāpadomā, vai šī zaļināšana tik tiešām ir eh, kā eh, konstantai jāpaliek. Kužma kungs. Paldies, priekšsarētāji kungs, un divi jautājumi. Jūs teicāt par situāciju lauksanēcības eh, tirgu, tirgos eh, komisijai piešķirusi miljārdu, vairāk kā miljārdu atbalstam. Bet tāpat laikā mēs dzirdam par dramatisku situāciju piensaimniecības tirgu praktiski visās eh, dalībvalstīs, tāpat arī gaļas tirgu. Uh, Jautājums tad ir tāds, vai komisijas izmantotie instrumenti ir pietiekami efektīvi, jo e, iztērēts ļoti liels summas, bet rezultātu nav. Un otrs jautājums. Jūs pieminējāt, ka sarunas ar ASV ir noslēguma stadijā. Es vēlos dzirdēt no jums, vai jūs varat apliecināt, e, ka tāds lietas kā geogrāfiskās norādes tiks aizsargāts jeb, piemēram, ģēmo marķējums, ka šādas lietas būs tās, eh, kur eh, Eiropas komisija šajās sarunās nepiekāpsiet. Komisār kungs, es vēlētos zināt, vai jūs esat izanalizējis uh, aizspriedumus saistībā ar Krievijas embargo. Es domāju, ka lauksaimnieki no tā cieši visvairāk, ja jūs paskatītos uz konkrētiem skaitļiem. Es domāju, jūs varat rīkoties kopēc lauksaimniecības politikas ies kontekstā. Es nezinu, cik mums ir e, notikuši sanāksmes, lai jūs beidzot saprastu, kā jūs tagad teicāt, ka lauksaimniecības nozara nonāk uz krīzē. Uh, Tā tad ir jāpārtrauc domāšana, ir jārīkojas. Es domāju, ka jūs varat. Uh, Uh, intervences cenas mainīt. Pateikšu, ka viņas jau kopš 2008. gada tiek uh, piemērots un kopš tā laika lauksaimniekiem izdevumi ir pieauguši. Es domāju, jūs varētu ņemt vērā dažādās pašizmaksas dažādās dalībvalstīs. Es domāju, ka etiķēs, um, marķēšana um, gaļai nav vienīgais pasākums, ko var izmantot un turklāt negodīgas tirsniecības prakses apkarošana ir ļoti svarīga un nepieciešama šodien, un esmu gatava strādāt pie ziņojuma par cenu nestabilitāti. Sí, gracias, señor comisario, ante las, ante las... Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs, par eh, piena pakotni. Vai esat domājis par to, kā uzlabot, vai esat eh, domājis par to, ka vajadzētu runāt arī ar ražotājiem un ne tikai ar pārtiks pārstrādātājiem. Komisija saka, ka 241. kopējā tirgus eh, punkts apgalvo, ka sešas mēnešus var izmantot tos instrumentus, kas ir piedāvāti cenu stabilizācijai, un tas tiešām varētu patreizējo situāciju nostabilizēt. Eiropas komisijai ir jauna mehānisma un ir arī jauni noteikumi un nosacījumi, kā ietekmē tirgu pozitīvi, izmantojiet to. Nākamais runātājs lūdzu. Thank you. Magines skundze. E, paldies. Es Manuprāt, vislielākais ieguldījums šovakar bija viens minūtes klusuma minūte, ko pieprasīja Buvēkungs. Jo, ja tie, kuri ražo ēdienu, ir nonākuši tādā izmisumā savās lauksaimniecībās, ka viņi atņem sev dzīvību, tad es nezinu, kur tālāk vēl var iet, pie tam tas notiek ne tikai Francijā. Un pašiem mums vajag uzdot sev jautājumu, ka mēs visi uzskatām par pašsaprotam, ka trīsēs dienā mums uz galda rēdienas, bet tie, kas šo ēdienu saražo, ir nonākuši uz izmisuma sliekšņa. Tā tad, vai mums ir instrumenti un resursi, lai īslaicīgi, īslaic, lai pavisam īsā laikā šo krīzi atrisināt, jūs kratat galvu, tā tad nē. Labi, Tad, eh, ko vajadzētu darīt, lai tiešām situāciju izrautu no izmisuma? Tas neatiecās, pie tam izmisums ir ne tikai lauksaimniekiem, kas eh, strādā pie, mm, piensaimniet, tad pienražotājiem un cūkopībā tāda situācija ir gandrīz visur. Kā jūs domājiet un ko vajadzētu darīt arī citiem komisāriem tieši pārtiks pārstrādes ķēdītē? Franskungs. Eiropa ir jūs acu priekšā, un jūs Eiropas komisārs. Jūs esat kā komisārs eh, augstākai padomē. Šķiet, ka jūs nesat eh, atbildējis uz Eiropas lauksaimnieku gaidām. Jūs ar vienu esat vienkārši eh, ražotāju lielo ražotāju rupors. Ir e, jāatrisina problēma ar valdību maksājumiem lauksaimniekiem. Tad ir jāizveido obligāta vārķēšana, kuru mēs sagaidām. Un ir jāpalielina cenas e, pienam un cūgaļai. Tās ir pārāk zemes. Pan posūrupē. Ropēku. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad be papildomo finansavimo. Paldies, priekšstādā eh, komisārs. Bez papilda atbalsta mēs nespēsim mainīt situāciju. Situācija kļūst tikai vēl, ļau, vēl ļaunāka. Vai nu jāatrod līdzekļi no Eiropas budžeta vai jāruglē cenas citādi situācija nemainīsies. Katrā ziņā piennozare vai arī jāļauj dalībvalstīm pašām pieņemt lēmumu par atbalstu sniegšanu. Dažās dalībvalstīs situācija ir ļoti smaga. Piemēram, Baltijas valstīs, Lietuvā daudz piena tiek uh, importēts no citām valstīm. Un piena cena ir vienkārši samazinājusies milzīgi, un lauksinieki vairs nevēlas ražot pienu. Arī viņi uh, Uh, plāno kaut kādas akcijas, piemēram, izliet pienu pie uh, Lietuvas parlamenta. Skaidrs, ka jārīkojas un uh, jāsniedz finansējums. Paldies. Takuls kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, komisāra kungs, runāšu lakoniski, jo es zinu, un arī jūs ziniet, ka piena sektor, sektorā Eh, situācija ir smaga un arī Krievijas embargo mums ir smags kārs, bet divi jautājumi. Eiropas komisijai ir jāturpina atbalstīt eh, piensaimnieki un šis atbalsts finansiāli ir jāpalielina. Vai eh, komisija kaut ko darīs un ja darīs, tad ko? Problēmas saistīts ar piensaimniecības sektoru ir daudz un lielas. Komisāra kungs, vai jūs esat gatavs apsvērt iespēju palielināt atbalstu Eiropas piensaimniekiem un arī kaut ko darīt iekšējā tirgū tieši piensaimniecību. Haibuš kundze, paldies. Komisār kungs, jūs runājat par 900 miljonu piešķiršanu divu gadu laikā Vācijā vien mums tikai piena tirgu un tikai 2015. gadā 3,2 miljārdi e, eiro vērtībā samazinājies piena apjoms. Jums nemaz nav naudas, lai varētu kompensēt visus zaudējumus. Jūs runājat par eksporta atbalstīšanu. Eksportētie apjomi e, pienotavām visur izņemot sieru ir pieauguši e, eksporta apjomi. Eksporta tirgi ir auguši pienotavs uzrāda arī peļņu, bet ne jau lauku saimniecības. Mēs lauku saimniecībās maksājam par šo eksportu. Kāpēc jūs neatbalstat Francijas priešlikumu reducēt uh, ražošanas jaud, eh, jaudas? Uh, frī, frīzemes uh, kampīna uzņēmums tā ir darījis. Un tas ir nepieciešams, un to jūs šodien jau dzirdējat, cik tas to tur svarīgi. Dziękuję pani poseł Džufila. Paldies, e, Džufils kundze. Paldies. Un e, arī es vēlētos pateikties komisāru kungam. Paldies, ka esat ieradies šeit. Un e, paldies arī par jūsu ievadvārdiem un ievadvārdos jūs skaidri atspoguļojāt jūsu skatījumu uz situāciju un arī to, ko komisija uh, varbūt cer sakārtot šajā ļoti plašajā un difūzajā krīzē. Daudz šeit izskanēja par piena saimniecībām un sektoru, bet es gribu parunāt par tomātu krīzi. Mēs eh, pilnīgi noteikti varam runāt par dienvidu valstu visu reģionu tomātu krīzi. Komisija, tātad ražotāji saka, ka divās eh, pirmajās janvāra nedēļās Marokas Marokā ražotu, audzētu tomātu eh, pieplūdums Eiropas tirgu ir palielinājies par 55% un tas ir burtiski sagrāvis Eiropas ražotāju pieprasītās cenas. Un eh, vismagāk ir skarti tieši Dienvidē Eiropas eh, tirgi. Vai jūs esat izanalizējis uh, šo Marokas eksportu, ja jā, vai jūs to uzraudz, uzraugiet? Un, ja uzraugiet, tad vai jūs kontrolējiet eh, tomātu kvantitatīvos apjoms, kas ieplūst Eiropā? Un eh, ko mēs varētu darīt, eh, lai aizsargātu Eiropas dienvidu tirgus? Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. <clears throat> Paldies! Paldies! Komisāra kungs apsveic jūs, kļūstat arvien drosmīgāks, jūs atzīstat lietas, kur mēs jau gadiem ilgi jums stāstiem esam nonākuši krīzē. Mēs jūs atmodējam, paldies, paldies, ka atmodāties. Runājot par pēdējo sanāksmi, jūs mums sacījāt, ka Rumānijas lauksemnieki, gaļu, gaļas ražotāji ir ar gan daudziem līdzekļiem Es esmu sazinājusi ar viņiem, un viņi saka, jā, mēs esam saņēmuši līdzekļus, taču par produktiem, kas netiek pārstrādāt Rumānijā, kas par pārsteigumu, jūs nesat izpildījis savu uzdevumu, jūs tur kaut ko sajaucāt. Ja tuvākajā laikā Krievijas embargo tiks atcels, atcelts, kā rīkosies komisija? Kāds būs tās plāns? Un tā kā zaudējumi bija milzīgi, vēlos uzdot jautājumu, vai ir pētījumi par tirgu veikti, lai saprastu, kāda varētu būt ilgspējīgā stratēģija, kas statos spēkā pēc Krievijas embargo atcelšanas. Vai jums ir stratēģija? Lūdzu, pasāciet mums par to, lai nebūtu pārsteigumu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul. Paldies, priekšstādē kungs, saka nākošais turiet runātājs. Paldies, komisār kungs. Jūsu klātbūt mums ļoti svarīga un arī šī viedokļa apmaiņa. Es zinu, ka jūs zināt, kāda mums Rumānijā ir problēma ar eh, valsts atbalstu. Tirgus saskars ar eh, grūtībām. Ir uh, subsīdijas, kas līdz šai dienai nav samaksāts vēl, vai jūs varētu mums palīdzēt izveidot tādu informatikas sistēmu, lai Eiropas līmenī mēs varētu centralizēt uh, maksājums atbalsts subsīdijas, tā lai nebūtu nekādas aizkavēšanās atbalsts subsīdijas sniegšanā. Pievēršoties uh, zemes problēma Rumānijā ir tāda, ka uh, Uh, zemes atkarošana 40% no zemes Rumānija nonākuši ārvalstu investoru rokās, nu pat par sevi tā nebūtu problēma. Būtu labi, ja šo zemi izmantot lauksemnieku vajadzību, taču tā parasti nav. Nākošais runātais, lūdzu. Komisāri, não é comissário há tanto tempo que lhe possamos, por isso... Paldies, komisāra kungs. Jūs jau nesat tik sen komisārs, lai jūs būtu vainīgs pie visām nelaimēm um, kopējā lauksaimniecības politika, politikā, taču mēs mēģinām kopīgām spēkiem, spēkiem rast risinājumu. Un tad jau runa par maksāšanu kādam, lai viņš strādā, taču lau, laiks, lauksamniskā darbība sniegtu ienākumus. Mēs taču nevaram sagaidīt no tā, lai zemnieki strādātu, lauksamnieki strādātu bez jebkāda ieguvuma, vienkārši tāpat viens strādāt strādāšanas pēc. Izskatās, ka ar šiem pasākumiem vien, ko mēs piedāvājam, nekas nemainās. Nav progresu. Un ik gadu lauksaimnieku situācija Eiropā pasliktinās, jo tā nodrošina mm, autonomiju pārtiks nodrošējumu ziņā Eiropai arī darba vietas, taču, diemžēl, nenodrošina ienākums visiem lauksaimniekiem. Mums bija pienkvots, tās tika atcelts, meklējām risinājumu, tad tika cits kvots noteikts, tās arī tika atcelts un uh, dempinga cenas mūs vienkārši eh, noslīcina šeit eh, Eiropā. Runājot par Krievijas embargo, vai tas tiks atcelts? Un kas notiek ar TTIP? ASV es esmu pret uh, TTIP. Dantēna kungs. Komisāra kungs vēlos vispirms atvainoties par to, ka nevarēju eh, dzirdēt eh, jūsu sacīto, jo bija problēmas ar manu lidojumu, taču man jau atstāstīja, kas tur bija. Tāpat kā jūs, es pagājušajā gadā, eh, pagājušajā nedēļā vairākas dienas pavadīju lauksaimniecības salonā Parīzē. Mani uztrauca tas, kā izskatījās lauksaimnieki. Tā skaitā tie, kas skaitījās vislabākie ražotāji, uh, kam bija viskaistākās gos un tālāk pat vis, vislabākie, kas saskars ar milzīgām problēmām. Jūs uh, sanāksmē sacījāt, ka rādītāji vēl par to neliecina. Taču es varu pastāstīt par uh, dažiem rādītājiem, jo man bija iespēja par tiem dzirdēt. Bankas saka, ka 15% no zemēm dažos reģionos lauksaimniecības zemēm vairs nav atjaunojams. Ka jau vairākas nedēļas par 40% ir pieaugušas izmaksas eh, kredītiem salīdzinot ar to pašu periodu pirms gada. Ražotāji saka pēdējās eh, sarunās ar, eh, ar izplatītājiem viņi zaudēja 14% no piencenas, 30% no savas manevra telpas un sarunu beigās eh, viņi piedzīvoja, ka 30% no viņa ražojuma vispār vairs netiks turpmāk pārdot. Tālūk ietekmē uh, lielie tirgotāji mūsu lauksaimnieks un tāpēc samazinās cenas. KPN, uh, kopēc lauksaimniecības politikas eh, reformā parlaments pieņēma dažus līdzekļus. Mēs secinājām, ka krīzes periodā būs iespējams, ka ražotāju organizācijas um, var atteikties no 101 pānta īstenošanas. Tas ir pāns, kas uh, nosaka konkurences noteikums. Mums ir jāspēj stiprināt ražotāju spējas pašreizējās sarunās, lai viņiem dod kaut nedaudz cerības. Mums arī vajadzīgs, lai runājot par eksportu, nenotiktu karš cenu līmenī, kā par to runāja Tarabels kungs, bet lai Eiropas tirgus tiktu e, snie, virzīts ar atbalstu. Ja mēs nenosūtīsim drīz spēcīgus vēstījums, tad bezcerīgums ir tik liels, ka manā skatījumā mēs šo situāciju vairs nespēsim atvesļot. Paldies! Es jums ļauju runāt dubult tik ilgi, jo tā bija jūsu ideja organizēt šo sēdi. Kolēģi! izmaiņas notiek tik strauji, ka mēs pat nespējam tam izsekot. Diemžēl izmaiņas nenotiek pozitīvā virzienā. Tāpēc eh, situācija ir smaga un tā pasliktinās burtiski pa stundām. Tāpēc mums ir jādarbojas un jārīkojās nekavējoties tūlīt pat, ja mēs vēlamies kaut ko mainīt rīt. Un vienīgais eh, kā mēs varētu noturēt un panākt pozitīvas izmaiņas, ir domāt ilglaicīgi. Jo šodien lauksaimniekus neinteresē, kādu politiku mēs piedāvāsim pēc 2020. gada. Visā pasaulē krītas pārtiks ražojumu cenas Pagājuši gadu vien globāli kri, cenu kritums bija par 19%, bet eh, fak, un faktori tam ir daudz. Ķīnas tirgu notiekošais arī uh, patērētāju um, iemaņu nomaiņa, tātad šobrīd modē ir apgalvot, ka laktoze ir kaitīga veselībai, cilvēks ar mazāk pienu un tā tālāk. Situācija globālā pasaulē mainās Mums eh, ir jāsaprot, ka tas ietekmē gan, dažā, gan reklāmas kampaņas, ietekmē patērētāju ieradums. Un, eh, protams, runājot par līgumu, tā ir patiesībā modernāka kvotu forma. Tāpēc nevajadzētu iedomāties, eh, ka situāciju nosakam tikai mēs. Krievijā rodas jauni ražotāji, un tāpēc e, mēs vairs nevaram domāt tā kā iepriekš. 15 minūtes komisāra kungs lūdzu. E, paldies, priekšstādātāja kungs, un e, paldies ikvienam, kurš uzdeva jautājumu un izteica savus piezīmes. Protams, es jau savos ievadvārdos nācu klajā ar varbūt risinājumiem, un es, protams, pat netaisījos apgalvot, ka mēs šajā sēdē vai jau kādā citā sēdē, pat turpmākajā sēdēs nāktu klajā ar izsmaļošu pasākumu kopumu, ko darīt. Protams, mēs varam radīt tādu ietvaru, kura iekšienē mēs varam strādāt, un šo ietvaru nosaka arī likumdošana. Uh, Eh, protams, eh, es pēc labākās sirdsapziņas un pēc eh, savu spēju izmantošanas varētu strādāt ar šiem noteikumiem. Dantāna kungs, jā, konkurences noteikumi nosaka ietvaru. Piemēram, konkurences ģenerāla direktorātām ir varbūt cits skatījums uz daudzām lietām un situācijām nekā mums uh, lauksaimniecības ģenerāla direktorātā, bet um, varbūt galvenās tēmas. Protams, visiem ir skaidrs, ka lauksaimniecībā situācija ir ārkārtīgi smaga. E, šonakt jau šeit izskanēja, ka vajadzētu atregulēt e, pie, piedāvājumu, e, bet mēs varam paraudzīties uz to arī no cita rakursa, piemēram, 22. pants to nosaka, pat paģēra, bet arī konkurences ģenerāla direktorātam ir varbūt uh, cits skatījums, piemēram, kooperatīvi. Regulēt eh, piedāvājumu, varbūt, teiksim, šie kooperatīvi jebkurā gadījumā neapvienos nekad visas piena ražojumus, bet tam kooperatīvs ir brīvprātīgs pasākums. Uh, Un, eh, piemēram, ja dalība valsts, kurās pie, ir piena prārprodukcija, tad ko tas dos? Jo kooperatīva, protams, gribēs turpināt strādāt. Piemēram, 15. gadā 2,5% eh, bija piena pārpalikums, un tas bija situācijā, kad pienas cenas strauji kritās. Tāpēc eh, pārprodukcija cenu krituma situācijā, protams, nav laba lieta. Tātad, godīgi runājot, cenas neietekmē ražošanu tik ļoti, kā mēs to varbūt gribētu. Protams, mēs vēlētos redzēt arī brīvprātības principu lielāku ietekmi. E, kāpēc es vēlētu, kāpēc es iestājos pret šīm references cenām? Mēs nevaram ierobežot ražošanu tas ir varbūt tieši pretstatā tam, ko mēs teicām par, regulā, par atregulēto piedāvājumu. Un tā, es, es tiešām ticu, ka tirgus varbūt eh, daudz ko sakārto, un mēs varam eh, zem četrām acīm par to runāt, bet, eh, protams, Mēs nezinām, kāda tam būs ietekme uz mūsu piedāvāto politiku, ka mēs vēlamies nedaudz ierobežot piedāvājumu. Tā tad 109 tūkstoši, tas ir varbūt, teiksim, apjoms tām precēm, kas šobrīd tiek ražotas. Mums ir jānodrošina, lai būtu tāds tā kā drošības tīkls par tām cenām, ko mēs varam piedāvāt. Un, protams, samazināt cenas. Vai tas būtu vājpiena pulvers, vai tas ir sviests vai siers, mēs izskatīsim visas šīs nozars ļoti uzmanīgi un izvērtēsim, ko mēs eh, varam darīt. Iespējams, ka mēs varam palielināt griezt. Tātad no šāda viedokļa raugoties, es esmu pozitīvi noskaņots, mums ir jāskatās gan uz eh, tenderiem, gan arī uz eh, griestiem. Desakungs pieminēja par to, kāda varētu būt Eiropas investīcija bankas loma vai arī Junkara izveidotā fonda loma. Arī šeit mēs neizmantojam labākā iespējamajā veidā. Protams, investīcija banka šeit varētu palīdzēt, bet eh, bieži vien investīcija banka nevis izvērtē nopietnas Eiropai par labu nākotnes, nākotnes projekts, bet gan vairāk izvērtē savus riskus. Tāpēc šo, šajos grūtajos laikos investīcija banka nav liela atbalsta sniedzēja. Viņiem tādiem būtu jābūt, bet, nu, lieta ir tāda, kādā ir. Mēs eh, pēdējos mēnešos eh, esam eh, ad, mm, diskutējuši ar investīciju banku par to, kā viņi varētu to visu atrunāt. Un mm, minerāla mēslojuma tirgus ļoti grūti šobrīd ir no ārpuses uh, Eh, ienākt Eiropas tirgu ar patreizējo tarifu režīmu. Tāpēc, eh, kā jau es teicu, ar Moskoviča kungu esam runājuši par to, kā varētu uh, atcelt vismaz uz brīdi uh, šoreiz importētai, uz šo brīdi importētajiem, importētajiem mēslojumam uzlikto muitas nodevu. Tātad importa maksājumi tiešām neatspoguļo to, ka enerģijas cenas ir būtiski samazinājušās. Un e, šajā vienādojumā, jā, tiešām ir jāņem vērā daudz nezināmiem. Par e, cūgaļas, e, par cūgaļas glabāšanu. Mēs eh, esam izveidojuši tādus vairākus fondus, bet eh, ir tādas dalību valsts, kurās ražotāji nepiedalās. Piemēram, Francijā 2,5 miljoni tonu eh, no 9 miljoniem tonu, ja viņi apgalvo, ka naudas plūsmas dēļ viņi nevar piedalīties šajā finanses schēmā, tātad eh, es jau nevaru aizskavēt varbūt eh, Vācijai vai Spānijai uzklāt, uzkrāt kādu gaļas daudzumu, bet eh, es nestrādāju Francijā, es nestrādāju Rumānijā. Bet Iespējams, ka jā, šeit ir iestrādāta problēma. Varbūt, ka vajadzētu noteikt eh, vai nu dalību valstīs kvotu vai dalību valstīs griestus, ko darīt ar eh, līdzīgu situāciju tūkopībā nākotnē. Bet eh, mēs turpināsim strikt uzraudzīt vai, teiksim, pāraudzīt cūkopības sektoru. Tā tad mēs eh, neesam 16, mēs neizslēdzam, ka 16. gadā mēs eh, mēģināsim rast arī citas schēmas un tām finansējumu. Nākamais Eiropas investīcija bankai un arī citām investīcijām vajadzētu palīdzēt eh, dalību valsts situācijas sakārtošanā. Nākamais - riska pārvaldība tam ir pieejama vesela virkne instrumentu, un šeit atbildēšu Magines skundzei. Ir e, lauku attīstības programmas ietvaros iespējams ļoti daudz lietas, bet tas jau ir dalību valstu kompetencē. Un e, ir tā, ka dalību valsts e, pietiekam ātri var pārcelt lauku attīstības kategorijās vienu, kategor vienu finansējumu uz citu. Un, eh, protams, mēs esam gatavi atbalstīt dalību valsts šajos centienos, bet viņām ir jāiesniedz projekts un ideja. Tātad tas ir dalību valsts lauciņā. Un, eh, ja jūs paraugieties uz lauku attīstības eh, piedāvāto pasākumu kopumu, tad ne visi tie tiek izmantoti, jo vidējā Eh, apmēram eh, no 19 pasākumiem, tad da dalību valsts vidē izmanto septiņus. Tātad potenciāls tur ir liels. Un varbūt arī komisijai vajadzētu paraudzīties, eh, kā šo lauku attīstības programmu padarīt dalību valstu acīs atraktīvāku. Par mērķ dotācijām. 10 no 28 dalību valstīm uh, desmit tikai to dara, kāpēc? E, protams, man ir ļoti viegli pateikt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uh, vajadzētu atvēlēt vairāk naudu, bet jautājums ir dalību valsts jau neizmanto tām tagad piedāvāto un pieejamo naudu. Tātad nauda netiek izmantota un mērķa dotācijas 20 miljonu eiro un uh, Atkal dalību valstis e, nesaņem šo naudu, līdz ar to nauda nenonāk arī pie dalību valstu zemniekiem. Krievijas situācija. Vispirms, mēs e, neviens nevaram atrisināt šo situāciju, bet mēs dzīvojam šās situācijas ēnā. Tātad <clears throat> lauksaimnieki tiešām cieši. Es eh, vēlētos, lai mēs atrisinam šo situāciju, bet eh, mēs nevaram pieņemt lēmumu. Tā nav mana kompetence un tā nav arī mana atbildības sfēra. Mums eh, būs jāturpina atbalstīt dalību valstu dažādu lauksaimniecības sektori, un es esmu pārliecināts, Tātad, kā mēs varam vispār sarunāties ar Krievijas lauksaimniecības ministru, ja tas ir Eiropas melnajā sarakstā un vispār nevar ierasties Eiropā? Un, protams, ka tas ir neiespējami. Un, eh, lai turpinātu sarunas, mums jau kaut kādā veidā ir jātiekās. Es tiešām ceru, ka jūs varēsiet runāt ar jūsu dalībvalsts ārlietu ministriem, lai mēģinātu sakārtot um, diplomātiskajā um, fórumā lietas un tālāk risināt lauksaimnieciskos jautājumus. Vai tas ir iespējams, es nezinu. Es uh, zinu, ka Junker kungs uh, arī vēlētos to visu, sā, to visu sakārtot, bet, kā zināms, lai dejot ir vajadzīgi divi un eh, no Krievijas puses nav nekāda pretim nākšana. Ko es domāju ar šiem eksporta kreditiem? Tā bija dalību valsts spēja eksportēt uz trešajām valstīm, bet eh, es eh, nedomāju, ka mums vajadzētu um, to visu pacelt un skatīties tikai un vienīgi PTO lēmumos. Tā tad Eh, jaunatīstības valsts un līguma ar tām, par to mēs nerunājam. Mēs esam snieguši eksporta garantijas eh, ļoti delikātiem ražojumiem, bet šeit neiet runa par dempingu. Mē, mums neviens neatļaus nekādu te, dempingu, un to jau neviens arī nevēlas, un tomēr, piemēram, Vācija un 14 citas eh, dalību valstis izmanto šos uh, Um, šos, šīs konkrētās schēmas. Nākamais uh, pārtiks ražošanas ķēde. Maginas skundze to pieminēja. Ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Francijā piena cēla sešos mēnešos ir pazemināsies par vienu eiro centu, bet šis cents jau nenonāk zemnieka kabatā, un situācija tāda pati ir visās dalību valstīs. Tātad pārtikas ražošanas ķēdītes šobrīd nedarbojas ražotāju labā. Un es nebeidzu, nebeidzu to atkārtot, ka sastrādājos ar savu kolēģi komisāri, jo nav iespējams, ka eh, šī te atbildība guls tikai un vienīgi uz ražotāju pleciem, bet eh, un netiek pilnīgi sadalīta. Kā jau es teicu, eh, septembra beigās lauksaimniecības darba grupa piedāvās savu skatījumu un savus risinājumus. Iespējams, ka parādīsies jauna likumdošanas akti, ja pēc tādiem būs vajadzība, bet eh, redzēsim, kuri no likumdošanas aktiem būs eh, dzīvot spējīgi saskaņā ar šīs komisijas lēmumu. Un, kā jau es teicu, DJ Grow un DJ Competition arī piedalās. Buvēkungs, man aizkustināja jūsu žests, jo tiešām lauksaimnieki šobrīd piedzīvo ļoti smagus laikus. Man vienmēr ir tā kā šķitis, ka lauksaimnieki dzīvo grūtos laikos, un es e, vēlētos vēlreiz atgādināt, ka katru gadu tiešām e, liela nauda tiek atvēlēta lauksaimniecībai, bet šobrīd to visu ir aizēnojusi mm, bēgļu krīze. Un arī tai ir tajā aiziet milz līdzekļi, bet eh, es esmu gatavs darīt visu, lai palīdzētu mūsu zemniekiem izdzīvot šajos grūtajos laikos. Jo, protams, eh, neviens jau nevēlas, lai viņu veselību ietekmētu apkārt notiekošais. Tātad nākamnedēļ nāks klajā priekšlikumiem un eh, padomāšu vēl par šeit izskanējušajām idejām, jo Tā ir ļoti laba iespēja runāt par likumdoš likumdošanas procesu ietvaros un apmainīties ar idejām. Bet uh, nākamajā nedēļā man ir paredzēta sma smaga cīņa, lai panāktu fermeriem vislabvēlīgākos noteikumus, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies iegūt gan nepieciešamos likumus, gan arī resursus. Dziękujemy, panie komisarzu. Paldies, komisāra kungs. Dāmas un kungi. Lēmumu pieņems visa komisija kopā. Mums jārunā ar dalībvalstīm, mums jārunā ar visiem, mums jāveido konsens padomē, taču arī politiskais grupās. Tāpēc lūdzu norādiet uz šīm problēmām visās politiskais grupās un lūdzu pārlieciniet savus kolēģus, citus deputātus, uh, lai mēs radītu tādu gaisotni, kas novestu pie komisāra Hogana priekšlikuma pieņemšanas. Tas ir svarīgi, jo tikai strādājot kopā mēs varam panākt rezultātu, kādu vēlamies panākt, kas mums nepieciešams un kas ir svarīgs. Lielas paldies! Paldies, komisāra kungs, jums par viesošanos mūsu komitējā. Paldies visiem deputātiem! Priekšstādātājs arī pateicis tulkiem par viņu papildus piešķirtajām 15 minūtēm. Un esmu priecīgs turpin priekšstādātājs, ka varu slēgt šo sanāksmi, ļaujot komisāram izteikt, pateikt visu, kas viņam bija sākāms. Paldies!